Jūs vērt, vēlties nu, pielīdzināt uh, kapitālismu ar sociā, uh, uh, fašismu ar sociālismu. Sarkanais karoks uz Reichstāga liecina par nacismu sakāvi. Paraudieties, kas notiek Polijā, Ungārija, Baltija, Baltijas valstīs, kur, kur komunistiskās uh, partijas tiek aizliegtas, bet lūk, tiek cildināts uh, nacistiskās uh, partijas ar ES finansējumu. Sociālisms ir nodrošinājis uh, darba vietas uh, uh, trūkuma iznīcināšanu, izglītību visiem. Tāpēc ir jā, jācīnās par Eiropu, kurā valda sociālisms. Minute, uh, Paldies, Ferhājas kundze, vienu minūtu lūdzu. Totalitarismus steht in hohem Maße gegen die Grundrechte. Kein Totalitārisms ir tiešā pretrunā ar pamatvērtībām. Vispārējais aizliegums brauc savas brīvas domas un vispārēja policijaska valsts. Tas nozīmē totalitārismu. Daudz gadus Eiropa to piedzīvoja. Par laimi, paldies Dievam, tas ir tagad pagātne, un esam pārvarējuši šo sāpju Eiropas saimnībā. Lai tas neatkārtotos, lai šī vēsture arī netiktu aizmirsti, mums ir jāatceras. Tādēļ ļoti svarīgi tieši vēstures atcere, kurā pieminam gan komunismu un tāpat arī nacismu. Un ir jāpasaka, kas viss ir noticis. Tādēļ vēsture ir jāizskata, jāpārvērtē un ir jāizskata pilnīgi visas totalitārās sistēmas un režīvi. Un tas ir jāizskaidri jāiekļau valstu izglītības sistēmās, lai šāda vēstures atceļ vispār notiektu. Arī universitātēs padzināta vēstures studijas ir absolūti nozīmīgs. Mēs esam atbildīgi par to, lai nākotnes paudzes nekad nepiedzīvotu šādu totalitārismu Eiropā. Kosta, Kostas kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka Eiropas demokrātiskais process nevar attīstīties, ja tas nebalstās uz zināšanām un izpratni par Eiropas vēsturi. Tātad atsaucoties uz vārdiem nekad vairāk, ne totalitārismam, ne nacismam, ne tā tālāk. Mums tagad jāsaprot, ka tagad ir uh, jauni rismi, riski - nacionālisms, rasisms un arī revizionisms, negācija. Uh, Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs atbilstoši veidojam Eiropas izglītības uh, sistēmu, lai tiek veikti vēsturiskie pētījumi, lai būtu kopīgas atmiņas, uh, lai mēs pareizi mācītu kopējo vēsturi, uh, sekmētu vietējos pētījumus, kritisku salīdzināšanu, lai mēs tiešām izprastu Eiropu. Ir jārunā arī par pilsonisko izglītību Mums ir jāskat, kādas ir brīvības līmenis šajā ziņā dažādās sistēmās, un mums arī ir jāmāca kopīgas eh, pamatvērtības, eh, kas balstīs integrācijas procesu. Ir skaidrs, ka, lai izglītotos, ir vajadzīga ne tikai atmiņa, mums ir jābūt izglītībai, kas balstīta uz vērtībām, praktiskai pilsonībai un kritiskai domāšanai jo tieši tad ir grūti pārkāpt pāri savai sirdsapziņai. Mums ir jākultivē nevis atmiņas, bet demokrātiskā sirdsapziņa, lai tiešām šie vārdi nekad vairāk nebūtu jāsaka. Eiropā ir gan pozitīvi, gan negatīvi piemēri izglītības sistēmu ziņā. Daudzas valstis ir mēģinājušas mācīt to, kas ir noticis, bet, piemēram, Čehijas republikā vairs netiek mācīts par Janu Paleku un arī līdzīgi ir Ungārijā, un šis uh, revizionisms nebūtu nav pozitīvs, ja mēs runājam par kopējo Eiropas sirdsapziņu, bet ir arī pozitīvi piemēri, kurus pašlaik nenosaukšu. Solēkungs. Paldies. Uh, Viltus ziņu un pēc patiesības laikmetā mums ir nepieciešama brīva sabiedrība, brīvi, plurāli, kvalitatīvi mēdī un izglītība, lai mums būtu labi informēti pilsoņi. Lai mēs varētu iebilst tiem, kas vilto vēsturi. Piemēram, Pablo Kasals ir norādījis, ka neesam atbildīgi par kolonizāciju. Mēs tikai gribējām lielāku Spāniju. Tas viss ir aizvainojums, eh, apvainojums vēsturiskai atmiņai. Mums ir jārunā to vārdā, kas nevarēja izteikties vēstures veidošanas gaitā. Mums ir jāatjauno vēsturiskais taisnīgums un eh, jā, jāatmaksā tiem, kas ir cietuši netaisnībā, no netaisnības, un šeit nav runa tikai par totalitārismu upuriem. Mums ir jāapkaro visi režīmi, kas balstās uz varu un cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies, Urbāns Krespo. Paldies, priekšsēdētāji. Spānija ir nesodāmības piemērs Eiropā. Izņēmums mums ir pieminekļi Franko fašistiskās diktatūras pārstāvjiem. Tātad fašisms, diktatūra ir asociācijas, kurās darbojas eh, slepkavas. Mums ir tūkstošiem dažāda veida organizāciju, atvainojas dažāda veida um, mirušo, kas vēl nebūtu nav ekskumēti. Principā nevar runāt vairs par vispārējo taisnīgumu, jo mēs redzam ka noziedznieki netiek sodīti, un tas notiek jau ilgu laiku. Mēs aicinām Francu Timermans rīkoties, piemēram, pieņemt upuru ģimenes, bet viņš saka nē. Un ja Eiropas komisija turpinās atteikties pieņemt eh, Franko režīma upurus, eh, diemžēl runātāji atslēgts mikrofons. Precelkungs, vien minūti. Godātais priekšsēdētāji kolēģi. Ja mēs runājam par vēstures atcerību un ka ir cietuši gan komunismu, gan nacismu, totalitārismu, tam, protams, ir jābūt pareizi atspoguļotam vēstures grāmatās un reiz arī izglītības procesā. Bet ja mēs runājam par to, kā mēs aktualizējam savas kopīgās vērtības, uh, Tas jau, protams, atspoguļos ļoti lielu sarežģījumu risku, ko tas, piemēram, skar ģimenes politiku, ģimenes tiesības, Eiropas Savienības nākotni, bet šajās tieši debatēs ir šie sarežģītie vērtību jautājumi, tad ir ļoti pareizi un labi, ka mēs runājam par Eiropas vērtībām. Tātad mēs nerunājam tikai kā liekam akcentu uz šo kopīgo. Ir arī jāizceļ individuālais Nepietiek runāt tikai par Eiropas dimensiju. Te vispār nevar būt runas par vienu vienīgu patiesību. Te mēs runājam par totalitāriem režīmiem, kas tieši tajā, tādā veidā runā par vienu vienīgo patiesību. Tādēļ mums ir jāspēj ir eh, šo uzdevumu uh, uzticēt izglītībai, nevis valstī, jo valstī, kas uzņemas patiesības sludināšanu, reizē pati jau sevi sasaist un sevi gandrīz asociē ar totalitāru režīmu. Félicit... Lamsākungs, paldies! Es vēlos tiešām apsveiku kolēģi par šo debašu aktualizēšanu. Um, izglītība nav Eiropas Savienības kompetence, un tā arī nevajadzētu tādā kļūt. Bet šis jautājums, mēs Kāpēc par to runāt? Tāpēc, ka atkal mm, jautājums par totalitāram tendencēm Eiropā kļūst aktuāls. Mēs redzam, ka ir visu laiku tāds uzbrukums uz nodrošinātām mieram. Mieram, kurš faktiski visu laiku ir tā kā neiespējamais eh, fenomens iepratiem mūžīgam karam. Uh, Un mēs redzam, mēs nedrīkstām, ka vairs te pierunātu tautu pret tautu, bet ka tagad, ja tas neizdodas, tad sāk apstrīdēt un apdraudēt kopīgo Eiropas ideju. Un to dara tieši nacionālisti. Mēs redzam mm, viltus ziņas, viltus vēsturē, viltu mm, daudz drāmu izpratne par šausmīgajiem noziegumiem 20. gadsimtā. Un tādēļ es teicu, jā, dziļākai izpratnē, ne nacionālajiem romāniem. Totalitārisms. Libātskas kundze. Totalitārisms nozīmē vardarbību. Vārda brīvības izskaušanu. Mums nepietiek tikai vēsturi atcerēties. Mums ir jāceras ļoti nopietnās situācijas, un daudzie varoņi, kas ir drosmīgi, par to runājuši. Bet ar to nepietiek. Faktiski jau šobrīd, skatot uz arī aktuālajām totalitārijām sistēmām, viņas bieži vien slēpjas aiz demokrātijas vairoga, un tas ir ļoti bīstam parādība. Mēs varam kļūt par negribīgiem līdzdalībniekiem. Tādēļ mums ir jāizglīto jaunieši, lai viņi labāk saprastu pasauli un vērtētu kritiski daudz parādības lai viņi izprast, ko nozīmē cilvēks cieņas neaizskaramība, ko nozīmē sadarbība, iecietība un cieņa pret citiem. Izglītība ir labākais veids un pats efektīvākais veids, kā mēs varam cīnīties pret naidu, neiecietību un līdz to totalitārismu. Mēs nevaram pieļaut, ka, kā tos ir nodrasīja Indra Gandī, e, eh, viņa pati ciet no dažādas vardarbības. Un viņa sacīja, vēsture liels, ka uh, skolotāji tikai mēs esam ļoti slikti skolēni, bet mēs nevaram to atļauties. Tarankungs, paldies! Godātie kolēģi! Manuprāt, Džons Dansvorts savukārt Hemingvē vārdos teica, nav svarīgi, kam skan šis aicinājums, tas skan tev. Uh, arī šodien diskusijās. Mēs redzam, varbūt dažādas nokrāsas, dažāda veida politiskā pārliecība, trotskisti, bolševiki, kas tik ne. Bet svarīgākais ir mums atpazīt to visu un reaģēt. Jau tad, kad tā ir tikai vēl maza sēkla, nevis jau kad uzplaucis koks. Varbūt steidzoties laikam pa priekšu, es paziņošu, ka arī Pirms mēneša tieši ir runā te par grāmatas publicētu grāmatu, igauņu autoru Ernsts Viņš bija uh, nacisma režīma ienaidnieks, un vēlāk viņš nonāca Gulakā, Varkutā, jo bija savukārt padomju cilvēku sabiedrības ienaidnieks. Un viņš savā grāmatā man ļoti daudz ko atklāja par pasaules patiesībām. Es ceru, ka arī jums atklāšu šajā vienā minūtē. Grazie, prezidente, nu nav qui il tempo di. Forences kundze, paldies, priekšsādātāji. Man nav laika, lai te atbildētu uz visām revīzijas tendencēm, ko es te dzirdu, kas izskan debatēs 9. maijā. Mēs sveram Eiropas dienu. Vienlaiks aizmirstot, ka tā ir reizē diena, kad uh, sarkanā armija uzvarēja nacismu un līdz ar to tika virzīts uh, sociālisma un komunisma idejas. Esmu lepna par to, ka arī šajā plenāsēžu zālē es tieši varu parakstīt citu uh, rezolūciju, kurā mēs tieši runājam par uh, visu veidu totalitārisma izskaušanu. Barī tika nesen apcietināti 20 neofašisti, bet šodien mēs skatām mm, totalitārismu sek, sek, uh, sakni. Uh, Eh, skatot dehumanizācijas procesus Eiropā un Itālijā. 49 cilvēki eh, viņiem neļauj izkāpt jūr, no jūras krastā, neuzskatot viņus par pilntiesīgiem cilvēkiem. Un arī Batistī are, um, arests eh, skaidri pierāda dehumanizāciju Eiropā. Paldies tālāk, Šodrovas kundze. Godātie kolēģi! Eiropas mācības totalitārisma izgaismošana ir būtisks izglītības uzdevums. Bet tas ir ļoti sarežģīts, un tādēļ pastāstīšu jums par kādu projektu Čehijā, ko mēs saucam par tautas atmiņu, un tas aicina apkopot atmiņas no vēl lieciniekiem, kas ir dzīvi. Uzskatu, ka tā ir ļoti efektīva metode, kādā veidā jaunieši mācās vēsturi, un tā ir jāatbalsta. Mums ir pirmkārt jāatbalsta paši skolotāji, ir jāsniedz viņiem iespējami daudz informācijas. Piemēram, tādēļ varos arī pasīt Komenskī praiz eh, balvas eh, ideju, ko atbalsta Eiropas parlaments, un vajadzētu arī šo balvu tātad uzsāka jaunu institīvu no Eiropas parlamenta puses. Tas būtu kā mūsu atbalsts skolotājiem eh, viņu izglītības darbā, mm, mācot bērnus. Un vienlaikus tas arī veids, kā Eiropas parlaments uh, Mm, atbalsta izglītību kopumā. Tādēļ 31. martā būs arī filmas demonstrācija mm, par Janu Palahu, kurš jau šeit tik minēts vairākas reizes. Paldies! Tālāk, Rodrīgas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, cenītā komisārs kundze, kolēģi. Jā, nu mums ir katru reizi ierosināt šīs diskusijas, bet tad paskatīsimies, kas ir bijušas vissliktākās diktatūras pa, no labējā līdz kreisam spektram. Tas nav mūsu uzdevums. Te nav runa par šādu ideoloģisko uh, izvērtēšanu. Mēs zinām faktus. Diktatūras bija Eiropā, un uh, bieži vien tās gan uh, ar vienu tādā ziņā parāda sevi šodien, slepjoties aiz demokrātijas vairoga, bet tās ir maldinošas un būtu jānokaunas. Ir tik daudzi cietušie, tik daudzi miruši. Mums tas viss ir jāizgaismo, tas jādara izglītībai. Tā kā ir pienācis laiks, lai mēs atzītu daudzās atšķirības. Mums ir jāspēj mācīties no vēstures. Domāju, jūs saprotat, ko es gribēju pateikt. Tālāk, Kelam. Pirms desmit gadiem, ja šajā pašā parlamentā Eiropā mēs nolemam, ka Eiropa nekad nebūs vienota, ja vien nespēsim pārvarēt mūsu vēsturiskās plaisas un vienoties par vienotu vēstures izpratni, nosodot nacismu un uh, komunismu noziegumus. Novembrī mēs redzam, paies 30 gadi kopš jau ir kritus e, Berlīnas mūra siena. Vienlaiks tomēr šis mūrs un dalo, nodalījums palicis mūsu galvās. Mēs sadalām pirmās un otrās kategorijas cietušie Eiropas sabiedrībai kopumā. Būtu labāk jāiedziļinās, kas notika arī austrumdaļā, Otrajā pasaules karā, bet jāatzīst, ka Eiropas sabiedrības zināšanas ir diezgan pārāk virspusējas un paviršas. Tas ir mūsu uzdevums skaidrot svarīgas lietas, un tad ir kas būtu jādara. Pirmkārt, vajadzētu risināt vispusējas, vispusējas publiskās debats par uh, arī totalitāro sistēmu sekām. Norā, m, mm, vajadzētu nozīmēt 23. augustu, kā Eiropas uh, cietušo, kas cietuši no totalitārismu sistēmām, atceras dienu. Paldies, tālāk vārds kundze. Eiropas Sanība ir dzimusi uz totalitārismu sekām, kā miera projekts. Pagājušo gadu mēs, atskatoties uz Eiropas sasniegumiem, mēs redzējām brīnišķīgu iniciatīvu, kurā piedalījās vairāk nekā 6 miljoni cilvēku, vairāk nekā 12 tūkstoši dažādu pasākumu, mēs vairāk nekā 30 valstīs. Mums ir jāuzsver savas kopējās saiknes neformālā un formālās izglītības ietvaros, ieskļaujot visas paudzes. Uh, Mācot ļoti sarežģītu vēsturi un norādot arī uz būtiskiem sasniegumiem, es redzu, jā, mums ir bijuši ļoti sarežģīti vēsturiskie notikumi, tie ir jāizgaismo, par tiem jāstāsta skolā, arī Romu genocīds vai arī šausminošais bats Ukrainā, kas prasīja 7,5 miljonu cilvēku dzīves kopumā. Mēs, apzinoties savu politisko nestabilitāti, esam aicināti vienot tautas uh, Mm, aicinās darboties. Kā norādīja Merkels kundze, tā paudze, kas padzīvo karu, ja tā vairs nebūs ar mums, runātē tiek pārtraukta. Piedošana mums ir ļoti strikti noteikumi. Es saprotu, ka mums ir daudz ko katram teikt. Man ir ļoti smagu sirdī jums pārņemt mikrofonu, bet mums ir jāvēro piešķirtais runas laiks. Gogas kungs. Es esmu pats redzējis, ka daudz kļūst arī ar vāju atmiņu un vairs nezinu neko, kas īsti notiek. Piemēram, arī Džebezonam, Aizmazonu priekšniekam vairāk cilvēki vienojās un rakstīja vēstuli par to, ka nedrīkst katrā ziņā vairs izmantot padomu uh, šeit um, uh, sepju un āmuru kā padomu simbols tirgo, tirdzniecībā. Jo tas ir skaidrs uh, pazemojums visiem tiem, kas ir cietuši zem padomu režīmu nerunāsim par modi vai kiču vēsturē, ko kāds kā to redz. Bet fakts ir tāds, ka padomu režīms nogada, nogalināja miljoniem cilvēkus, izsūtīja trimdā. Uh, kopējais zaudējums ir tiešām aplēt no, nu, pat 70 miljoni. Un tiem, kas dzīvo, ja zelta priekšstūra otrā pusē, vajadzētu apzināties, ka šie padomu simboli mm, ir tikpat sāpīgi kā nacisma uh, simboli, jo tas apspieda brīvību un demokrātiju. Nekovkungs, godāti kolēģi! Vēsturiskā atmiņa par totalitārismu pieredzi ir jārisina ļoti delikāti, skatot arī no laika perspektīvas, īpašinām par komunismu, bijušajām padomju bloka valstīm. Šī atmiņa tur ir ļoti sāpīga un vēl dzīva. Šodien, mācoties šos jautājumus skolā, mēs redzam, līdztekus ir arī vēl iespēja pajautāt dzīvajiem, uh, Vēsture jāskatās objektīvi. Jaunākais mācību grāmatās šīs vēstures lapas puses tiek eh, raksturots kā visrūgtākā pieredze. Tomēr daudz, kad dzīvoja mm, šajā sistēmā, ir mm, nostalģiski un uzskat varbūt, ka pa dzīvi bija labāka. Kā tas ir iespējams? Un tādēļ, ka tagad jaunajā iekārtā viņiem īstenībā grūti savu galus ekonomiski kopā. Tādēļ jautājums būtu nevis par to, kas bija vēsturē, bet par integrāciju šodien. Paldies! Paldies, došu atkal vārdu komisārs kundzei. Viņas atbildi uz mūsu debatēm. pane předsedající eh, vážené poslankyně vážení poslanci dāmas un kungi, godātie kolēģi! Es runāšu savā mācu valodā, lai arī ar to apliecinātu savu cieņu Janam Palaham. Tieši šodien, šī ir 50 gadu atceres diena, kopš viņš kā filozofijas students Prāgā atdeva savu dzīvību šodienas debatēs. Uzklausot jūs, es ar aizkustinājumu dzirdu, protams, ka jūs viņu pieminat, apzinoties totalitārismu, baiso seju, cenzūru. Bet es atceros, ka man reiz mamma, kad man bija kā tikai 15 gadu, čukstus izstāstīja, kas īsti bija Jans Palaks un ko viņš paveica 79. gadā. Es to ļoti labi atceros. Vienlaiks viņa man klusi čuksto teica, nekad nevienam tur nesaki, bet pati atceries, piemini. Un tālāk seko 901. gada janvāris, un tad jau palahu vārdu mēs eh, Prāgā visi skandinājām, un mēs atcerējāmies viņu milzīgo upuri, ļoti sāpīgo nāvi, ko viņš izvēlējās. Uh, atdodot savu dzīvību, bet neatdev to par tukšo. Tā bija milzīgs slādiņš visai Čehijas tautai um, mūsu vēsturiskā atmiņā. Un tas ir kalpojis par iedvesmu ne tikai mums, bet daudziem Eiropā. Un tieši tādēļ mums šodien ir jāapzinās, ka totalitārie režīmi, kas uh, nodarbina, iedarbina savu cenzūras mašīnu, kas izsūta cilvēkus, kas grauj morāli un ētiku, ir, protams, arī atstājušas dziļas, sāpīgas brūces un sekas, ar kurām dzīvojam vēl šodien. Domāju, neviens šeit, Eiropas Savienībā, nevēlas, lai izglītības sistēmas bērniem stāstītu vienpusēju vēstures izpratni. Tā rīkotos totalitāras sistēmas izglītība. Mēs nevēlamies šodien to piedzīvot. Mēs vēlamies jauniešus būt kritiski domājošiem, prast izsijāt informāciju. Mēs ticam, ka un paļaujamies izglītības sistēmas uh, viedumu un mēģināt piedāvāt kaut kādu vienu vienīgo versiju. Protams, ka tas būtu domāt naivi un nepareizi. Šodien internetā laikmetā mums ir, protams, ļoti daudz informācijas avoti. Tādēļ ļoti svarīgi ir jaunieši izglītot, spēt domāt kritiski un sijāt informāciju apzinoties arī, cik svarīgi izpētīt informācijas avotus. Tas nav tikai Eiropas Savienības uzdevums, bet pirmkārt arī dalībvalstu uzdevums. Esmu pilnīgi pārliecināta un paļaujos, ka neviena valsts nepieļaus totalitārismu dominēt izglītībā. Paldies! Man jāatvainojas, ka tie kolēģi kas šobrīd ir mm, nobežījušies par Eiropas Savienības propagandu, mācību programmās ir devušies prom, lai nedzirdētu komisijas atbildes šajā jautājumā. Bet tagad vārds padomas pārstāvēji. Paldies, godātās, godātie deputāti, senjors deputāts, paldies par šīm svarīgajām pagātnošajām debatēm. Es domāju, ka esam viens prāti viensprāts par to, cik svarīga ir izglītība, lai veidotu Eiropu nākotnēji, pamatojoties uz kopīgām vērtībām, savstarpēji sapratni par mūsu dažādajām tradīcijām un apzinoties Eiropas vēsturi, tā skaitā arī totalitārismu pieredzi. Eiropas parlaments var būt pārliecināts par to, ka padomēji savā politiskā darba kārtībā šīs jautājums būs svarīgs arī nākotnē. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Paldies, kolēģi. Šīs debats ir beigušās. Nākošā darba kārtības, eh, nākošais darba kārtības punkts ir pamatiesības stāvoklis Eiropas Savienība 2017. gadā. Ziņojums, ko sagatavojas jo, Jozef Marija Terikabris un vārds eh, referentē uz četrām minūtēm lūdzu. is yours, rapporteur. Lūdzu, referent kungs, vārds jums. Oh. Yeah. You. Thank you. President. Paldies, priekšsēdētāj kungs, komisārs, kundze, kolēģi, un kas bija ēnu referenti gada ziņām par pamatiesību stāvokli Eiropas Sanību 2017. gadā. Ziņojumam bija jābūt eh, diezgan īsam. Kad jūs ņemat vērā visas pamatiesības visā Eiropas Savienībā viena gada laikā, tad nepārprotam ir tas, ka ir jārunā par veselu virkni lietu. Mēs no tā esam izvairījušies un fokusējāmies uz sešiem galvenajiem tematiem. Daži no šiem tematiem nepārprotam bija jāpaplašina. Šie visi temati ir ārkārtīgi aktuāli būtiski. Te ir runa par tiesiskumu, migrāciju, cilvēktiesībām, runas brīvībām, pulcēšanās brīvībām, rasismu, diskrimināciju, ksenofobiju, eh, naidu uzkurnāšanu un citas eh, tolerants trūkuma formas. Mēs jau no paša sākuma vienojamies par kritērijiem, saskaņā ar kuriem bija jāstrādā. Mūsu Galvenais politiskais morāliskais kriterijs bija ieskats, ka mēs nevēlēmies izveidot pilnīgi neitrālu pamatiesību stāvokļa analīzi Eiropas Sanībā, bet mūsu mērķis bija atainot vērtības Eiropas Sanībā, ne tikai lai iestātos par tām, bet arī lai ierosinātu veidus un soļus, kā uzlabot hartu personīgs komentārs no manas puses. Neviens neuzskata, ka harta būs spēcīgāka un dzīvīgāka, ja mēs saglabāsim 51. pāntu, kas ir jātraktē plašākā veidā, lai izvairītos no tā, eh, lai iestātos par to, ka mēs virzāmies uz priekšu atdostošā ātrumā. Es esmu pārliecināts par to, ka esam sagatavojis labu ziņojumu. Uz izcēluši dažas aspekts. Pirmkārt, runājot par tiesiskumu, mēs uzsveram to, ka Eiropas saimnības efektivitātes trūkums, pieliekot punktu pa otrajā pantā noteikto vērtību pārkāpumiem, grauj gan uzticēšanos dalībvalstu starpā, gan arī uzticēšanos Eiropas saimnībai. Migrācija vēl ar vienu ir pamats bažām iepriekš 17. gadā 3, 650 eh, tūkstoši pirmreizējo patvērumu meklētāju pieprasīja starptautisko aizsardzību dalībvalsts pāri, par tūkstošu bēgļu vidusjūrā ir noslīkuši. Humanitārā palīdzība ir tikusi kriminalizēta. Dalībvalsts nespēli uh, pārcirs Dublinas regulas eh, mēslu. Mēs esam uz to atsaukušies tekstā. Dažās dalību valstīs eh, dažas personas arī ir radušas atainojumu mūsu tekstā. Mediju brīvība, vārdu brīvība un pulcēšanās brīvība dažās dalību valstīs tagad ir atjaunot pat tādās valstīs un uh, vietās, kur nebija domāts, ka viņas tiek apdraudēt. Uh, žurnālisti uh, un mākslinieki arī kļūst par upuriem. Rasisms, diskriminācija, ksenofobija, naida runa arī uh, izplata vardarbību, vajāšanu, draudus cilvēku vidu. Ir daudz tolerants trūkumu, diskriminācijas formu un mūsu dzīve var tikai uzlaboties, tad, ja taisnīgums uh, valda un brīvības gaisotne pēdējā punktā mēs minējām pamatiesību aģentūru FRA. Tā uh, veic savu darbu ļoti labi un nekad nav atainojusies mūsu ziņojumus. FRA ir jābūt aktīvai ne tikai sniedzot atbalstu, ka tai tiek lūgt palīdzību, bet tai jābūt arī proaktīvai atklājot tādas lietas, uh, eh, gadījums, kad uh, tiek pārkāpts pamatiesības. 21 Lapspus garais dokuments mūsu skatījumā ir gan vienkāršs, gan arī rosina pārdomas. Paldies ēnu referentiem, padomdevējiem, kas izšķiroši sniedz ieguldījumu, lai mēs panāktu šo apmierinošo rezultātu. Lielas paldies! Liels paldies, referentkungs! Labdien, dāmas un kungi, saka priekšsēdētājs, un lūkšu ievērot jūs runāja atvēlēto laiku, jo mēs balsosim pulksten piecos, un ja es redzu, ka jūs runājat ilgāk par jums atvēlēto laiku, tad man būs jājauc. Paldies, referentkungs. Tagad vārds Jūrovas kundzei. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāts, cienījums deputāts, vēlos pateikties Eiropas parlamentam par tā pastāvīgo uh, centienu stiprināt pamaties Eiropas Savienības. Sākšu ar tiesiskumu, kas ir būtisks Eiropas Savienības darbība. Eiropas komisija pēdējo gadu laikā ir apņēmusies atbalstīt tiesiskumu visās dalībvalstīs ar nepārprotajiem tiesību aktiem un tiek uzraudzīta arī situācija dalībvalstīs. Tiesiskums nekad nav bijis tik aktuāls mūsu Eiropas darba kārtībā, kā tas šodien Eiropas komisija ir mm, nākus klajā ar regulu par Eiropas budžeta aizsardzību, ņemot vērā vispārējos trūkumus eh, attiecībā uz tiesiskumu dalībvalstī. Eiropas komisija ir paredzējusi piedāvāt arī iniciatīvu par tās tiesiskuma uh, ietvaru atbalstīšanu. Tas attiec arī uz demokrātijas rezolāciju pamatiesību mehānismu, kas tika pieņemts 2016. gadā, ņemot vērā arī diskusijas, kas bija pēc tam. Ņemot vērā polijas valdības rīcību, mēs esam sākuši 7. pantu procedūru. Pagājušajā gada septembrī parlaments pieņēma lēmumu sākt šo pašu procedūru pēc Ungārijas valdības veiktās rīcības. Šie ir bezprecedenta soļi. Eiropas komisija izmanto arī pārkāpumu procedūras, lai vērstos pret Eiropas Savienības tiesību aktu vērtību pārkāpumiem. Mēs izmantojam citus instrumentus, auditus un izmeklēšanu saistībā ar Eiropas Savienības finansējumu izmantošanu. Tāpat arī izmantojam Eiropas pusgada eh, pasākums, lai eh, no, uzraudzīties, krum situācija dalībās Eiropas Savienība. Uh, Uh, iedrošina dalību valstis uh, veicināt viņu tiesu sistēmu neatkarību un efektivitāti. Nacionālie tiesneši ir Eiropas Savienības tiesneši. Viņi kopā ar Eiropas Savienības tiesu ir tiesību sargātāji, ņemot vērā Eiropas Savienības tiesības, izmantot ar prejudiciālā nolēmumu procedūru. Tiesiskums ir svarīgs, lai uzturētu uzticēšanos starp dalībvalstīm un tiesu iestādēm. To īpaši uzsver nesenās, nesenā lieta Eiropas Savienības tiesā, kas uzsver to, ka savstarpēja uzticēšanās balstās uz premisi, ka Nacionālās tiesas izpilda prasības attiecībā uz tiesu aizsardzību. efektīvs uh, tiesu sistēmas pārskatīšanas eh, process ir eh, viena no vērtībām, uz kurām balstās Eiropas Savienības projekts. Attiecībā uz sieviešu tiesībām vēlos uzsvērt, ka tās ir bijušas Eiropas komisijas darbības kodols 2017. gadā. Tika veltīts kolokvijas šim jautājumam Viens no lielākiem sasniegumiem ir Stambulas konvencija, un mēs ceram, ka arī Eiropas Savienība drīzumā parakstīs Stambulas konvencijas izmantošu noslēgumu vārds, lai kaut ko teiktu par mediju, um, mediju brīvību, jo man tagad vairs nav laika. Tā es saprotu, jā. Paldies, saka komisāra. Paldies! Stahovska kungs. Priekšstādātāja kungs, neesmu pārliecināts par to, ka, kad mēs apspriežam tik svarīgi jautājumu kā cilvēktiesības, kāpēc ir tā, ka mēs neesam aicinājuši Rumānijas prezidentūras, rotējušo prezidentūru padomis, no padomas puses, vai viņiem arī nebūtu jātikt informētiem, vai Rumānijas prezidentūrai cilvēktiesības nav būtiskas? Lielas paldies par šo komentāru, priekšsēdētājs. Lūdzu, ņemiet vērā šādu lietu. Jūs eh, ļaujat noprast, ka Rumānija ir īpašs gadījums. Rumānijai pat labāk piedien rotējošā prezidentūra, es eh, nodošu šo komentāru, komentāru prezidentūru, varbūt tā atbildēs. Un tagad pāriesim pie debatēm. Eiropas tautas partijas vārdā Kudrickas kundzei vārds. Lūdzu. Paldies. Priekšsēdē, kungs. Šis ziņojums eh, skar visvarīgākos izaicinājumus, ar kuriem saskars Eiropas Savienība. Tiesiskuma Um, pārkā, principu pārkāpšana, naidu uzkurināšana, diskriminācija. Uh, valdības pārstāvjiem ņem, pārņemot tiesu sistēmas darbu un mediju darbu, uh, mums ir pamats uztraukties. Tas ir, ļauj uh, izvērsties terorismam. Gdaņskas mērs Pavels Adamovičs uh, kļuva par upuri šādam uh, terorismam. Ir institucionāls terorismu novērojams Polijā nu jau vesels trīs gadus. Atjaunosim tādas vērtības kā tolerance, cieņu un cilvēku cieņas ievērošana. Tas ir priekšnoteikums. Tikai tā mēs varam nodrošināt to, ka Pāvils Adamovičs nav gājis bojā velti. Šis viņam skata tiesiskumu un uh, cilvēktiesības. Jā, protams, mēs esam suverēnas valstis, taču mm, Tas nedrīkst būt par atrunu, neievēro pamatiesības. Ir grozījums, kas attiec 7. panta efektivitāti. Padomē ir jāpieņem lēmums par Ungāriju un Poliju, lemjot, vai ir bijis uh, līguma vērtība pārsniegums. Fr Paldies Frankam Engelam, viņš ir sagatavojis labs kompromiss, tāpēc ETP vārdā gribu aicināt pieņemt šo ziņojumu. Paldies! Un tagad es Vēlreiz lūkšu ievērot jums atvēlotā laika. Paldies sociālistu vārdā, Gijom viceprezident. Paldies priekšnē. Šis sīkā ziņojums par eh, pamatiesību ievērošanu Eiropas Savienībā šķiet parasts parādība, taču nepareiz tā uzskati. Es kā sociāldemokrātu ziņot eh, referentu varu teikt, ka 2017. gads bija izšķirošs Uh, pamattiesību, cilvēktiesību jomā. Es vēlos uzsvērt dažus principus, kur mums jāizrāda savu stingrā noskaru stājošo principu ir nepiekam jāvēro. Tiesiskums dažās dalība valstis rīkojas uh, pretēji demokrātijas un tiesiskuma principiem attiecībā uz NVO, uz uh, plašsaziņas līdzekļiem, uz šo tādu nelegālo politiku. Padomai un komisija ir jāizvērtē šā darbība saskaņā ar 7. pantu un jāsankcionē šīs valsts, ja nepieciešama. Sieviešu tiesība 2017. gadā pateicoties MeToo kustībai, sieviešu tiesības tika izgaismotas. Ņemot, ir pienācis laiks dalību valstīm nodrošināt modernus kontracepcijas līdzekļus Uh, labu sabiedrības informētību attiecībā ģimenes plānošanu, bet tā šodien vēl nav. Katrai sievietei Eiropā ir jāapzinās, ka viņa pat ir savu ķermeņa īpašnieci. Mūsu grupa cīnījās par to, lai ziņojuma atainotos šī imperatīvā prasība. 2017. gadā Eiropas parlaments ir pieņēmis savu nostāju, bet dalībvalsts vēl ar vienu pretojas vienotas eh, rīcības apstiprināšanai. Ir vēl viens svarīgs temats, eh, kas atainu šajā ziņojumā. Eh, antisemītisma, rasisma, ksenofobijas apkarošana un arī naidīgais noskaņojums Brexit kontekstā. Un es izmantošu piecas minūtes, lai novēlētu daudz laimes dzimšandienai manai 18 gadus vecajai meitai. Lielas paldies! Mm. Daudz dzimšana, laimes jūsu meitai, kad ir tik brīnišķīga māte, tad skaidrs, ka arī meitai ir jauka. Jurekungs, Tāms un kungi, mēs runājam par pamatiesībām 2017. gadā. Kimze, uh, kundze, bēgle Bavārijā uh, tika nogalnāta. Viņa bija kristiete, taču viņa tika nogalnāta, tāpēc, ka eh, kāds vērsās pret viņu, kurš arī bija patvērumu meklētājs un kurš nebija kristietis. Bet eh, Zviedrija neļāva, eh, liedza patvērumu jaunai aktrisei, kas arī bija kristiete no Irānas. Ik katrs, ik katru brīdi tiek nodarīts pāri kristiešu baznīcām Francijā. Tā pašā laikā Femēna kustība profanē Svētā Pētera katedrāli Romā. Ziņojumā ir runa par eh, jauniem aizspriedumiem, kā pret transfobiju. Ziņojumā neatainojas naidīgi pasākumi, kas novēroti pret kristiešiem. Klusēšana par naidu pret kristiešiem pats par sevi jau ir, ir necieņas izrādāšana kristiešiem, un tā izpaušai ziņojumā. Paldies! Paldies! Liberāļu vārdā Mišeļkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Arī šogad Eiropas parlaments sagatavojas ziņojumu par pamatiesību stāvokli Eiropas Savienībā. Un vēl vienreiz parlaments aicina rīkoties pret nepieņemamo rīcību, nepieļaujamu uzbrukumu pamatiesībām dažās dalībvalstīs. Šis aicinājums ir vēl jau aktuālāks, ņemot vērā to, ka tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas un jāizvēlas starp divām Eiropām. Tas nav jām starp demokrātus liberālu Eiropu, kur universālās demokrātās vērtības veicina Eiropas eh, projektu vienošanos, kā tas ir bijis kopš eh, kara beigām. Un tad ir Eiropa, kas vēršas pret vēsturi, kas uzskata, ka tiesiskuma valsts un minoritāšu aizsardzība ir sloks kas traucē lūk autoritāriem režīmiem, kur valda selektīvā morāla. To es esmu dzirdējis eh, no kāda kolēģa pirms neilga brīža. Politiķiem ir jāizvēlas savu nometni un jāuzņems atbildība par to vēlētāju priekšā. Un te man atkal ir jāatgādina, ka ir steidzami jāpanāk to, ka dalībvalstu vēs, uh, valdība nepārprotami izsakās par uzraudzības mehānismu, kā to lūdza jau sen Sofija Entfelda un Eiropas parlaments. Tajā iesaist arī padome un jā, jāveic eh, pamatiesību eh, ziņojums par katru dalībās katru gadu. Tad, ja nebūs šāda apliecinājumu, situācijai. Katrā dalībvalstī tad patiesībā trūks informācijas par pamatiesībām Eiropas Savienībā. Paldies! Mr. Michel, can you wear your headphone because there is a... Mišel kungs, vai jūs varat uzlikt austiņas? Jo ir zilās kartīts jautājums. Golniš. No Korniša kunga. Būsiet gatavs uzklāsīt šo jautājumu. Jā? Ja? Oui. Monsieur Golniš, s'il vous plaît. Lūdzu. Paldies, Mišēl kungs, paldies, priekšsēdēt kungs, pavisam īsts jautājums. Mišēl kungs, jūs esat beļu politiķis, ļoti slavens, cienījams. Jums tomēr neliks dīvaini, ka jūsu valstī, Beļģijā, lielāka opozīcijas partija pirms vairākas gadiem, tātad Flāms Blok, faktiski tika aizliegta tieslietu ceļā. Mm, bet parlamentā faktiski tas neizpelnījās nekādus uh, satraukumu. Iepaldies. Man neliekas, ka ir šokējošs fakts, ka kāda partija tiek aizliegta. Ir skaidri noteikts tiesiskais ietvers, kas ir legāli un kas ir nelegāli, un viņu uzvedība bija pretkonstitucionāla, prettiesiska, un ja tāds fakts iestājas, tad tas vienkārši nu, tālāk ir tiesiskās seks. Tas, kas bija Flāmsa Blok, tagad ir Flāmsa Belange partija, Viņi bija, protams, ļoti cieši saistēs ar jūsu partiju. Tā kā droši vien nezinu, vai pareizi būtu tagad jums spriest par to, kā Beļģija kā valsts ir rēģējuši šādu situāciju. Tas tiešām ir drīzāk jāskatās, ka vai man nepārsteidz fašisms. Liels paldies! Mums bija jautājums un atbilde, un tagad vārds Mirandas kundzei zaļo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju sākt ar uh, apsveikumu referentam par šī ziņojuma sagatavošanu. Tur tiek uzsvērts uh, tas, ko mēs saucam par tiesībām brīvībām. Bet ir jānodrošina, ka tas nav tikai uz papīra, ka tā kļūst arī par realitāti. Mums ir tūkstošiem bēgļu, esam pieredzējuši, kāda ir šī situācija bēgļiem un migrantiem, cilvēkiem, kuri bēg, lai glābtu savas dzīvības. Un arī vidusjūrā daudz no šiem cilvēkiem ir gājuši bojā. Un tas viss paliks Eiropas vēsturiskajā atmiņā. Situācija arī ir smaga sieviešu seksuālo tiesību ziņā, um, reproduktīvo, reproduktīvo tiesību ziņā un tā tālāk. Šis bija arī negatīvs gads izteiksmes brīvībai un pulcēšanās brīvībai. Un arī uh, plašsaziņas līdzekļiem. Visbeidzot, uh, diskriminācija, rasisms, ksenofobija, naida kurināšana un tā tālāk, tas ir tas, ko mēs redzam, tas joprojām notiek. Un apdraudējums nāk no tieši tādām partijām kā piemēram Lepens kundzes partija. Paldies, Veržijā kundze, tagad lūdzu, ko grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos vispirms pateikties no manas puses mūsu referentam un visiem ēnu referentiem. Šī struktūra ir piecos tematiskos stra, uh, sešās, piecās nodaļās. Un te ir runa par debatēm, uz kurām būtu jābalstās politiskajām struktūrā. Visi pārkāpumi būtu jānosoda. Bez tiesiskuma nav ievērotas tiesības un tiek apdraudēta demokrātija. Es varētu tikai sapņot par tik uh, efektīvu darbību no komisijas pušai jomā, kā tas notiek uh, ekonomikas noteikuma pārkāpuma ziņā. Uh, Te ir runa arī par eh, naidu uzkurnāšanu, par eh, sieviešu tiesībām un par iejaukšanos mediju darbībā. Ja kāda minutāša apspiešana arī nav pieļaujama. Atie, arī attiecībā uz migrantiem uh, valdības pārstāvji un citi ir atbildīgi par pārkāpumu veikšanu. Bija dažas valdības, kas uh, vērsās pret tekstu, ka 2018. gadā jūlijā tikt uh, vienbalsīgi atbalstīts, uh, runa ir par Marakešas deklarāciju. Mēs nedrīkstam nenosodīt uh, to darbību, kas ir nosodām. Paldies. Paldies, FDD grupas vārdā Laura Ferrara lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs apskatām pamatiesības. Un darot to, mēs kritiski novērtējam, vai cilvēka cieņa, vienlīdzība, dažāda veida diskriminācija nenotiek, vai šīs vērtības tiek ievērotas, un tas ir jādara visās valstīs, pamatojoties uz tiesiskumu principiem. Es gribu pieskarties vairākiem būtiskiem jautājumiem, kas apskatīti ziņojumā. Tur tiek minēts vairākas problēmas, piemēram, rasisms, ksenofobija, vardarbība pret sievietēm, minoritātēm, migrantiem. Arī izteiksmes brīvība, kurai tiek uzbrukts, kā arī korupcijas draudi, kas uh, apdraud sabiedrības resursus. Eiropas, ir jāizveido Eiropas uzraudzības mehānisms, lai mēs varētu cīnīties pret pārkāpumiem Eiropas Savienībā. Un šeit ir runa tieši par cilvēku pamatiesību pārkāpumiem, un eh, vairāk uzmanības arī būtu jāpievērš nabadzībai. Valstu līmenī jānosaka minimālā alga, lai visi cilvēki, kuriem nav pietiekam liels ienākumu līmenis, lai viņi varētu dzīvot cieņpilnu dzīvi. Mums ir nepieciešama lielāka sociālā iekļaušana, piekļuva darba tirguma pakalpojumiem, lai varētu nodrošināt labāku dzīves kvalitāti. Ja mēs skatāmies uz Eiropas ekonomiskām un sociālām politikām, ir jāievēro pamatiesības. Un eh, jo īpaši tas attiecas uz taupības politikām. Šīs politikas nedarbojas mums ir jānodrošina, ka ir lielāka cilvēku iesaiste, kam ir jābūt visu politiku centrā. Mums ir jānodrošina, ka viņu labklājība, personīgās, politiskās, sociālās tiesības tiek ievērotas. Paldies, saka priekšsēdētājs NF grupas vārdā Zilstras kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Politiskā vardarbība Polijā un Vācijā ir eh, izsaukus aicinājums mazāk runāt un vairāk klausīties. Bet, diemžēl, tas nenotiek. Vardarbība pret politiķiem tā nenotiek tikai fiziskā veidā, bet arī politiski un citos veidos tiek izslēgtas eh, grupas no šī procesa demonizētas, jo tāpēc, ka tās apdraud esošo kārtību. Jā, var būt demokrāts un negrib, un negrib eh, šis cilvēks varbūt darboties Eiropas Savienībā. Tas ir iespējams. Nevar viena cilvēka politiskais viedoklis pamatot pilnīgi visu citu, to starp izslēgšanu, vai tad, tās nav pamati, vai tad tā nav pamatiesība ierobežošana, ko mēs te tā gribam novērst. Paldies, Galniškungam vārds. Neatkarīgais deputāts. Jā, pamatiesības apdraudējums mm, Eiropā nav nemaz tādā veidā, gan kā to raksturo referents Mēs redzam, ka faktiski ir daudzi likumi, kas ierobežo arī, piemēram, atceres tiesības vai migrācijas likumi. Mēs redzam, jā, te ziņojumā it kā runāts par rasismu, ksenofobiju, bet paklausieties, ko, te, ko teica Mišēla kungs pirms mirkļa. Viņš runā par parlamentu, par uh, to, ka kādām politiskām partijām būtu tiesības mierpilnā ceļā arī kandidēt, balotēties vēlēšanās. Mišēla kungs, jums būtu gan jāpasaka kas cits. Jūs nosaucat par viņu darbību par pretkonstitucionālu un vienkārši daļai no parlamenta aizliedzat vispār pilnvaras un darbību. Mēs redzam, ka ir šādi stereotipi. Tālāk par ksenofobiju un homofobiju. Uh, ar ko tas ir saistīts? Mēs redzam, ka simtiem, simtiem politi ieslodzīto Vācijā Orsts Mālers pavisam, uh, kurš arī tika apcietināts 90 gadu tika vecuma apcietināti tikai tāpēc, ka pateica, ko domāja? Kur te paliek pamatiesības? Paldies, Galniškungs. Tagad vārds Pāvēlam Sobadam. Paldies, priekšsēdētāji. Saistībā ar šo ziņojumu es gribēju pateikties par pirmo daļu, kur ir uzsvers uz tiesiskumu Jo Eiropas Savienībā principā ir tikai tiesības, nav ne policijas, ne armijas, ne muitas. Tieši tāpēc uzsvars uz vērtībām un, un tiesībām tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībai. Diemžēl ziņojumā vispār netiek runāts par militāro sekulārismu, neiecietību pret kristiešiem. Tas ir kļuvis tik intensīvs, ka Austrijā, piemēram, ir jauns institūts, kas pievēršas pētniecībai šajā jomā. Tas ir pilnīgi neloģiski. Mūsu pamatiesību sistēma balstās uz uh, cilvēku cieņu, un šie cilvēki, šiem cilvēkiem ir kristiešu saknes. Pretējā gadījumā tas viss tiek vienkārši, de, tā sistēma deģenerējas. Paldies! Pāņie. Tagad vārds. Uh Svabats kungs, eh, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Jā, labprāt. Mulțumesc mult, domnule președinte. Eh, stimate coleg, sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, dar pentru că ați amintit de... Dargie kolēģi, piekrītu jums. Jūs runājat arī un pieminējāt Austriju. Tātad paldies. Piekrītu tam, ko jūs teicāt. Mums ir nepieciešams nodrošināt pilsoņu tiesību ievērošanu Eiropas Savienībā. Bet tā kā jūs runājat par Austriju, ko jūs domājat par to, ka Austrijā tiek diskriminētas mātes un bērni, kas nav austrieši, bet dod ieguldījumu NKI veidošanā? E, Jā, cienījamie kolēģi, Es faktiski runāju par pavisam kaut ko citu. Es runāju par kristiešu diskrimināciju Eiropā. Protams, jebkāds diskriminācijas veids ir eh, pretrunā ar likumiem, un eh, tie cilvēki, kas no tā cieši, tas, protams, ir nepieņemama situācija. Tagad eh, nākamā runātāja ir Sofija Infeldes kundze. Nē, es atvainojos, saka priekšādātājs. Jā, tomēr, eh, Sofija Infos kundze, jā, es vienkārši gribēju par, eh, jā, par militantiem šādiem uzbrukošiem IS un kā viņi uzbruk kristiešiem. Jā, tas viss ir iespējams, bet jūs teicāt, ka Eiropa, Eiropieši sabruktu ja tā vairs eh, nebāstītos uz kristiešu vērtībām. Bet vai tas ir tas, kas mums ir kopīgs, drīzāk nav apgaismība un tiesiskums, vai tā drīzāk nav, tas nav pamats mūsu Eiropiešu eh, kultūrai un nevis tikai kristiešu vērtības. Un eh, ja mēs citi cilvēki respektētu viens otru šīs vērtības, tad mēs kopā visi tālāk tiktu. Jā, paldies. Es respektēju pārliecību, kas ir visiem cilvēkiem, bet gribētu tikai norādīt uz to, ka respekts eh, pret eh, cilvēkiem ir ļoti svarīgs, bet ja šis respekts eh, nav tāds, ka tas parāda kristiešu saknes, tad tas noved pie deģenerācijas, un tas jau notiek. Jā, paldies. Tas bija ļoti skaidri jūsu atbilde. Tagad vārds Festekungam. Kesterkungam. Jā, kolēģis un kolēģi. Pamatiesības ir ilgstošas atsevišķā individu tiesības, ko viņš var tiesiski īstenot. Tās ir būtiskas Eiropas izpratnē par to, kāda ir tiesiska valsts, kāds ir vadas, varas sadalījums un demokrātija. Tikai iekļaujoša sabiedrība ir humāna sabiedrība. Eiropas Savienībā pamatiesības uh, tiek minoritātēm atņemtas, piemēram, Romi vēl joprojām tiek rasistiski diskriminēti. Un esmu sašūts, ka vairāk nekā 70 gadus